One minute. Otwieram nasze wyjątkowe posiedzenie komisji. Takie, które się zda. Esiet sveicināti mūsu komitejā. Šis ir pasākums, kas notiek tikai reizi piecos gados. Esiet sveicināti visi. Īpaši vēlos sveikt Hogana kungu Es jūs sveicu šeit visu lauksaimniecības komitejas locekļu vārdā. Jūsu klātbūtne šeit ir ļoti svarīga mūsu komitejai, un es ceru, ka tas būs sākums ļoti sekmīgai sadarbībai, kas palīdzēs aizsargāt un tālāk attīstīt Eiropas lauksaimniecību. Vēlos sveikt arī mūsu viesus, pārstāvis no Eiropas komisijas, tā skaitā Plevas kungu no DJ Agri un parlamentāros komitejas locekļu. Pavisam īsi par mūsu kandidātu. Pēc tam, kad viņš pabeidza Korkas universitāti, viņš vadīja savu ģimenes uh, saimniecību, vēlāk izveidoja uzņēmumu, kurš darbojās apdrošināšanas un nekustuma īpašuma jomā 83. gadā. Vēlāk viņš tika ievēlēts pašvaldības domē un tālākajos gados uzkrāja ievērojamu politisko pieredzi, sākumā vietējā līmenī, pēc tam viņš bija senators un kopš 1987. gada arī ievēlēts parlamentā. Pavisam nesen viņš jau bija vides un pašvaldību lietu ministrs no 2011. līdz 2014. gadam. Vēlos jums atgādināt, ka saskaņā ar reglamentu punktu par komisāru kandidātu apstiprināšanu, saskaņā ar 16. pielikumu reglamentā. Parlaments izvērtē komisāram at kandidātu, balstoties uz viņu vispārējo kompetenci, virz, virzību uz Eiropu un per, personīgo neatkarību. Tāpat arī mēs pārbaudīsim viņu zināšanas par ieplānot atbildības jomu un komunikāciju prasmes. Vēlos jums tāpat arī atgādināt, ka pirms šīs uzklausīšanas Hogan kungs ir sniedzis rakstiskas atbildes uz jautājumiem, un e, šīs atbildes ir pieejams jums visās oficiālās valodās. Tālāk par šīs dienas debašu struktūru. Komisāram at kandidāts sāks ar uzrunu, neilgākā 15 minūtes. Tāpat debašu noslēgumā viņam būs 5 minūtes noslēguma uzrunai. Pēc šī ievada mums būs laiks 45 jautājumiem no deputātiem. Debats notiks pēc principa jautājums atbilde trīs minūšu sadaļās, viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji, ko sniegs Hogan kungs. Vēlos uzsvērt, ka ir īpaši svarīgi pieturēties pie laika grafika, lai mēs varētu uzstrādāt efektīvi. Es tādēļ aicinu jūs, un tāpat arī komisāram at kandidātu, pieturēties pie atvēlētā laika. piecas sekundes deputātiem, ļaušu pārsniegt laiku un komisāram un kandidātam desmit sekundes, nevairāk. Pēc attiecīgi šīm piecām un desmit sekundēm mikrofons tiks atslēgts. Ekrānā jūs redzēsiet zvaigznīti, tad, kad eh, atvēlētais laiks tuvosies beigām. Šādi stingri noteikumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka līdz uzklausīšanas eh, plānotā laika beigām visiem ir bijusi iespēja izteikties. Atgādinu tāpat, ka šodien tulkošana ir pieejama 24 valodās, tā skaitā īru. Līdz ar to visiem runātājiem ir iespēja izmantot savu dzimto valodu. Bet lūdzu atcerieties, ka jūsu sacītais tiks tulkots, līdz ar to nevajadzētu runāt pārāk ātri. Eiropas parlamenta mājaslapā tiek pārraidīta mūsu uzklausīšanas tiešraida, un tās ieraksts vēlāk būs pieejams tai pašā lapā lejupielādei. Tāpat ir iespējams sekot arī mūsu darbībai Twitterī. Labi, ķeramies tad pie darba. Kā jau sacīju pirms brīža, došu vārdu tālāk komisāram at kandidātam Hogan kungam. Kā es sacīju, 15 minūtes jūs sākotnēji uzrunājat.